ka varēsim diskutēt, ka ārkārtas situācija ar atkritumiem kampānijā ir ilgtermiņā atrisināta. Paldies! Ļoti labi. Kocelīno kungs arī ir pieteicies runāt, bet viņš nav ieradies. Vai ir vēl kāds par kampāniju, par atkritumu krīzi kampānijā? Ja nē, Tad mēs esam pabeiguši balsojumu skaidrojums, un jūs eh, saņemsiet mūsu plenārsēdes protokolu apstiprināšanai nākamajā plenārsēdē. Mēs esam visas eh, rezolūcijas apstiprinājuši, un es pasludinu plenārsēdi par slēgtu. Paldies visiem!